Labdien! Laipni lūgti mūsu apvienotajā sanāksmē, IMCO un INTA sanāksmē eh, par kultūras eh, preču importa failu. Kā jūs to zināt, tad eh, šī ir apvienotā sanāksme. Un Intas komitejas vadītājs, diemžēl, nebūs šodien, par ko viņš atvainojās. Un līdz ar to es vadīšu šo sanāksmi mūsu abu vārdā. Uh, Jūs eh, visi esat saņēmuši darba kārtību, un ja nav eh, komentāru, eh, tad mēs varam darba kārtību pieņemt. Kā jūs to zināt, tad šī sanāksme tiek pārraidīta internetā, e-meeting, un ja nav komentāru par mūsu iepriekšējo sanāksmi protokoliem martā un aprīlī, tad mēs varam šos protokols pieņemt. Un mēs Šodien diskutēsim eh, par grozījumiem, arī par kompromisa grozījumiem, kurus ir iesnieguši abi ziņotāji. Bija 380 eh, grozījumi iesniegti komisijas priekšlikumam, bija 56 eh, kompromisa grozījumi, uh, kurus ierosināja eh, referenti, eh, bija diskusijas par tiem eh, ēnu referentu starpā, un tie ir pieejami jums visiem, gatavojoties šai sanāksmai. Attiecībā uz runāšanas laiku no sākuma došu vārdu referentiem, un tad došu vārdu ēnu referentiem, un tagad Intu pārstāvēs uh, Moskas eh, kundze, tomēr sapratu, ka Kūna kungs eh, runās eh, viņas vārdā. Kūna kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es šodien pārstāvu Moskas kundzi kā līdz referenti sociāldemokrātu poskas grupas vārdā. Vispirms gribu pateikties ēnu referentiem, sekretariātam un asistentiem par labo sadarbību. Mums bija jau divas ļoti produktīvas ēnu referentu referents sanāksmes, tehniskās sanāksmes. Pašlaik diskutējam par eh, detaļu jautājumiem. Kopējā pieeja visās politiskās grupās ir ļoti skaidra. Mums ir vajadzīga šī regula, lai vērstos pret nelegālo izniecību ar kultūras priekšmetiem. Ir eh, vienotība par to, ka izcelsmes valsts principus ir spēkā kultūras priekšmetiem. Tas nozīmē, ka mēs apzināmies, ka pierādījums par šo izcelsmes valsti uh, kultūras priekšmetiem vienmēr nav iespējams simtprocentīgi droši. Šajiem gadījumiem mums ir jāatrod risinājumi, un pašlaik tiek diskutēts par to, kāds noregulējums ir iespējams atrast, lai mēs kopā varētu panākt vienotību, piemēram, ar trešās valsts principu. Vispārīgi ir spēkā, ka mēs eh, negribam eh, kultūras eh, preču tirniecību nostādīt neatrisinām problēma priekšā. Mēs gribam, lai arī muita var strādāt savas kompetences ietvaros. Kā sociāldemokrāti mums ir ļoti svarīgi, lai importa regula orientētos pēc eh, eksporta regulas un lai muitas darbiniekiem būtu mazāk papildus darba un eh, par, nebūtu vēl papildus apmācības jāiziet. Un eh, mūsu prāta pielikums importa regulē, kur ir uzskaitīts kultūras preces, tur ir jārunties pēc eksporta. Tur ir jābūt tādiem, tādiem pašām vērtību robežām un par uh, vēl neatrisinātiem strīdus punktiem ir jāturpina runāt. Paldies! Thank you very much! Lielas paldies! Un IMCO uh, referents uh, Daltānkungs lūdzu. Paldies! Priekšstādātāji, arī es uh, vēlos uh, pateikties mūsu abiem sekretariātiem un Moskvas koncei par veikto darbu. Uh, Mums ir bijušas eh, ļoti labas attiecības līdz šim. Eh, bija divas eh, ēna referents sanāksmes. Es domāju, ka mēs esam sākuši spērt pozitīvas soļus risinājumu virzienā, tomēr vēl ir neatrisināti jautājumi. Un es domāju, ka viens no lielākajiem izaicinājumiem ir tas, kas saistās ar tradicionālajām precēm un šis pasis jautājumu. Piemēram, kad eh, ir skaidrs, ka kultūras eh, preču eh, jomā situācija ir daudz sarežģītāka nekā, piemēram, importējot mašīnu rezerves daļas. Un es domāju, ka viens no galvenajiem izaicinājumiem šeit ir Eh, censies panākt eh, vienošanos, eh, kas būtu realizējama muitas iestādēm. Tāpēc, kā lai muitas iestādes varētu saprast, kad konkrēta statuja pirms kādiem tūkstots gadiem, piemēram, ir pazudus no valsts un kur tā nokļuva, un vai tas bija legāli, tas ir faktiski neiespējami to izdarīt. Un līdz ar to mums ir vairāk izaicinājumu attiecībā uz to, kā mūsu sistēma varētu darboties, un, manuprāt, Eh, mums vajadzētu koncentrēties uz eh, tām jomām, kur pastāv lielākais risks, eh, tāpēc, ka šī priešakuma galvenais mērķis ir pretoties finā teroristu finansējumam. Iepriekšējā ēna referentu sanāksmē bija interesants tautas partijas priešakums par šo te atvērumu samazinājumu. Un iespējams, tas ir vairāk saskaņā ar mūsu mērķi Es eh, domāju, eh, ka, eh, ja mēs izveidojam sarakstus tādā veidā, komisija varētu izveidot parametrus, ar kuriem varētu strādāt muitas iestādes. Mums ir jāpieņem, ka būs jāizvirza prioritātes, lai šis priekšlikums būtu efektīvs un veiksmīgs visiem, kā jau teicu, tad muitas iestādēm ir šis neiespējamais uzdevums. Un tad eh, vēl viens instruments, eh, kur mums ir jākoncentrē mūsu eh, uzmanība, ir sliekšņa noteikšana. Manuprāt, ir būtiski ņemt vērā trīs sliekšņus. Viens, tātad, tātad, kas attiecās uz precēm, kurām ir ne Eiropas izcēlesme. Uh, Un uh, uh, tāda uh, arī preces, kurām ir zema vērtība, un vajadzētu risināt šos jautājumus, jo tas saistās ar terorismu un organizēto noziedzību. Kā mēs to esam redzējuši, tad tās preces, kas tiek iegūtas no tātad, nelegālām izraktuvēm, tātad šeit nav iekļauts Līdz ar to es eh, domāju, ka uh, Eiropas izcelsmes uh, preces uh, attiecībā uz tām nevajadzētu palielināt birokrātiju. Uh, drīzāk vajadzētu uh, atvieglot uh, atgriešanas apstākļus. Tad attiecībā uz eksporta regulu ir uh, vairāk vairāki, e, vairāki ierosinājumi, piemēram, attiecībā e, uz fotografijām ir 50 gadu e, limits, un tas attiecās arī uz rotaļlietām. Tāda arheoloģiskās preces, tur tas vecuma limits ir augstāks, tie ir 100 gadi, un kultūras komiteja ir ieviesusi šādu kopīgo 100 gadu ierobežojumu, tomēr es nedomāju, ka šim ierosinājumam vajadzētu uz to koncentrēties. Es eh, nezinu, kāda beigās varētu izveidoties eh, situācija, ja tiek pieņemti eh, šie te simts gadi. Komisija ierosināja 150 gadus, un tā ir tā pozīcija, ko es un citi mūsu komitējās šķiet var atbalstīt. Un tad šis vērtības slieksnis ir jānosaka atbilstošā līmenī. Tad, kas attiecās uz uh, apjomiem. Es eh, domāju, ka mums eh, vajadzētu harmonizēt augstākā eh, līmenī, kas varētu būt 50 tūkstoši eiro, bet iespējams varētu būt kādas atkāpes attiecībā uz antīkiem priekšmetiem. Tad ir vēl dažas lietas, kas ir jāņem vērā, kuras ceru, ka mēs panāksim vienošanos, um, piemēram, tranzīta uh, noteikumi attiecībā uz precēm, kas nepaliek Eiropas Savienībā, uh, ir svarīgi jautājumi, uh, kur nesam atraduši risinājumu, piemēram, attiecībā uz tranzītu. Man ir jāpauž manas grupas bāžas. Um, mums vajadzētu noturēt būtiskas diskusijas um, ēnu referentu vidū. Eh, tomēr ir skaidrs, eh, ka eh, šī ir ļoti sarežģīta problēma. Es līdz ar to beigšu uzstāties. Esmu droša, ka te vēl ir daudz sarežģīti aspekti, un es labprāt uzklausīšu citas runātājas no abām komitējām. Lielas paldies! Kā es to sapratu? Tad ir citi, kas vēlas izteikties, bet sapratu, ka Verhains kundze un Valēsas kungs šeit nav. Paskal? kas savukārt eh, nozīmē, eh, ka viņi ir novērtējuši labo sadarbību ar referentiem. Attiecībā uz S un D eh, mm, ir Kūna kungs pārstāvis, bet šķiet, ka jūs jau pateicāt, ko vēlējāties teikt. Kas savukārt nozīmē, ka EKR un Intas vārdā ir Dēvids Kambels, bet viņš šeit nav, kas nozīmē, ka Salimoviča kungs jums tiek dos vārds lūdzu. Lielas paldies, eh, priekšsādātāji! Es eh, vēlētos pateikties eh, visiem iesaistītajiem, to skaitā arī referentiem un ēnu referentiem. Es domāju, ka mēs tomēr virzāmies uz priekšu, kā teica Daltona kungs, esam panākuši vienošanos par kompromisiem, kurus būs iespējams gal galā pieņemt. Un es tikai vēlētos norādīt uz dažām lietām. Mēs joprojām domājam, ka ir dažas problēmas, 4. un 5. Eh, pāns eh, ir visgrūtākie. Un eh, mēs par tiem esam ļoti daudz diskutējuši. Es domāju, ka tie kompromisi, kas ir panākti, ir atraduši pareizo līdzsvaru starp pārbaudēm, kultūras tad, presēm, kuras ienāk Eiropas Savienībā un atbilstošiem noteikumiem. Un mēs domājam, ka joprojām ir jādiskutē par regulas pielikumu. Tas būs ļoti svarīgi, tāpēc, eh, ka eh, tur eh, būs lēmums par to, kuras preces ies cauri kurai procedūrai. Un uh, mēs nevēlamies uh, uh, uzlikt šo slogu importa licencēm, tad, kad, piemēram, ir tikai jāimportē grāmatas vai markas Eiropas Savienībā, jo visticamāk tas nav saistīts ar teroristu finansējumu. Un priecājos arī teikt, ka šī norma attiecībā uz elektronisko sistēmu izveidi, ka tas ir iekļauts tekstā, tas ir ļoti svarīgi mums. Kaut arī eh, mēs eh, saprotam, kādas eh, grūtības ir dažām valstīm to izdarīt. Tomēr tāpēc tas ir jādara tādā veidā, kas visiem ir vienkāršāk. Ceturtā C punktā atradām kompromisu, uh, Tātad attiecībā uz noraidījumu, eh, kad eh, dalībvalstis eh, informē komisiju un gadījumā, ja ir aizdomas par kontrabandu, tad viņām ir jāinformē arī Interpols un Eiropols, lai viņi varētu tālāk rīkoties. Un mēs arī novērtējam galu galā arī Aldas grozījumus attiecībā uz to, ka eksporta valsts ir jāaizstāja ar trešo valsti. Uh, Uh, un uh, kas attiecās uh, uz neidentificētajiem objektiem. un to uh, importu no trešajām valstīm nelegāli. Un mēs uh, centāmies arī uh, nosakt visus robus, visus neizdevās nosakt. Es domāju, ka galu galā šis ir tāds dokuments, kurā ir iekļauti pēdējie 5000 gadi. Uh, Tur ir milzīgs apjoms. Ļoti daudz, kas ir noticis, eh, valsts ir uh, sabrukušas un radušās, un līdz ar to tas ir sarežģīti. Tomēr ar šo eh, tiesību aktu mēs esam cenšušies uh, atrast līdzsvaru, uh, kā mēs varam risināt dažādas problēmas, un esam centušies arī likt punktu terorisma finansējumam nelegālam. Un, protams, ka vissvarīgākās gal galā būs pēdējās detaļas šajā likumdošanas eh, aktā. Tomēr es eh, ceru, ka pavisam eh, drīz būs, būsim gatavi spērt pēdējo soli un darīsim to laicīgi. Liels paldies! Tagad ejam tālāk. Ēnu referenti. Intas komiteja zaļo vārdā Buknerkungs, lūdzu. Thank you, Madam Chair. Paldies! No sākuma vēlētos eh, teikt, ka es eh, ticu, ka mēs ejam pareizā virzienā. Vairums eh, no eh, politiskajām eh, grupām ir izvirzījusi kopīgu mērķi nosegt šos romus kultūras preču nelegālā importā un aizsargāt kultūras mantojumu. Kā jau jūs to teicāt, tad ir ārkārtīgi sarežģīti to realizēt, tāpēc, ka tur ir iekļauts tik daudz dažādas lietas. Tur ir kultūras preces, kuras ir vairākas tūkstoši gadus vecas, kā arī diezgan jauni tehniski dokumenti. Tātad jūs redzat, ka te eh, ir eh, eh, milzīgs preču aizliegums, kas šo regulu padara ārkārtīgi sarežģītu. Un, protams, ka tas rada šādas robas. Un tie parādās dažādos veidos. Tomēr esmu pārliecināts par to, ka mēs varēsim izveidot efektīvas normas. Es domāju, ka mēs esam uz tāda ļoti laba ceļa šobrīd. Man un manai grupai ir svarīgi iekļaut normas, eh, kādas mēs šobrīd ierosinām, piemēram, eh, eh, šo te, šos noteikums attiecībā uz tranzītu un muitu Eiropas Savienībā, kad Eh, eh, šīm iestādēm ir pamatoti iemesli eh, uzskatīt, ka kultūras preces ir importētas no trešās valsts pārkāpjot likumus. Un tas ir tādas detaļas, kas ir ļoti sarežģītas, un es domāju, ka mums vajadzētu to visu rūpīgi izpētīt. Tad attiecībā uz priešlikumu iekļautu aikom sarakstu, te nav runa par konflikt zonām. Te ir runa par eh, kultūras eh, precēm, eh, kuras tiek uzskatītas par augstāka riska daudzu iemeslu dēļ, ne tikai konflikta dēļ. Mēs piekrītam šo sarakstu iekļaut, ja mēs izmantojam pilnīgu aikomu sarakstu visiem reģioniem un ne tikai konflikta zonām. Kas attiecās uz eh, pielikumu, tad es uzskatu, ka eh, mums ir eh, nepieciešams atbilstošāks vecuma slieksnis, un es joprojām esmu skeptiski noskaņots uz to, ka tiek iekļauts vērtības slieksnis, jo tas ļoti ātri mainās. Tomēr esmu drošs, ka mēs varēsim atrast kopīgu valodu arī šeit. Paldies! Tagad vērts komisijai. Mm, Nikols Kunze kuru pārstāv Eiropas eh, komisiju. Paldies, eh, priekšsādātāji! Komisija vēlas pateikties eh, referentiem un citiem parlamenta locekļiem par viņu pūlēm izveidot vislabāko iespējamo instrumentu pret kultūras preču nelegālu tirdzniecību. Un paldies par atbalstu komisijas priešakumam šī te, cīņa pret nelegāli importētajām kultūras precēm ir ārkārtīgi svarīga. Un eh, mēs jau sevišķi esam pateicīgi eh, eh, par šiem te grozījuma projektiem, kuri runā par to, kādā veidā preces nonāk Eiropas Savienības teritorijā un to, ka tas attiecās tikai uz ne Eiropas kultūras precēm. Mēs arī atbalstām grozījumus, kas vienkāršo definīciju sarakstu, kur tiek labāk definēta izcelsmes valsts kā arī eh, kultūras preču izcēlesme gadījumā, eh, kad izcēlesmes valsti nevar eh, noteikt un eksporta valsts ir jāņem vērā. Un mēs arī ņemam vērā grozījumus, kas attiecās uz minimālo vērtības ierobežojumu, īsāku vecumu limitu nekā tas ir ierosināts, kā arī to, kas attiecās uz eksporta regulējumu, kas tika minēts iepriekš tātad, UNESCO konvencijas vietā. Un vēlamies pievērsta uzmanību uh, tām, uh, uh, kā šīs te, mm, izmaiņas var dažādi izpausties. Un ļoti konstruktīvi ir tie grozījumi, kuri nosaka, ka importa licences nesaistās ar, par, ar mm, privātu īpašumu. Eh, mēs arī saprotam, kādas ir bažas attiecībā uz eh, to, ka ir laicīgi jāattīst elektroniska sistēma, lai varētu apmainīties ar eh, informāciju starp dalībvalstu iestādēm. Un mēs skatīsimies, kādas ir iespējas finansējumam no mūsu puses. Priešakums muitas programmai sadarbībā ko nesen pieņēma komisija un kas tagad ir nodots līdz likumdevējiem, tas, mūsuprāt, varētu nodrošināt šādu finansējumu. Mēs arī saprotam bāžas, eh, kuras eh, tika paustas attiecībā uz eh, dažādiem sodiem, kuri atšķiras. Un, komikā, un tad, komisijas priekšlikums varētu atrisināt tās bāžas, kuras ir paudz parlaments. Esam pārliecināti par to, ka priešakuma izpēta, kas tiek veikta Eiropas parlamentā, Inta, Imka un Kultūra komitejās, Eh, tālāk dos ieguldījumu, lai priekšlikumu varētu uh, precizēt un mēs atrisinātu sarežģītās problēmas efektīvākā veidā. Un eh, ņemot vērā to, cik šī tēma ir uh, aktuāla, jo sevišķi, kas attiecās uz uh, turpmāku kultūras mantojuma zaudēšanu un terorismu priesām, mēs aicinām līdz likumdevējus panākt vienošanos par šo priekšlikumu pirms Eiropas parlamenta nākamajām vēlēšanām nākamā gada jūlijā like to... Paldies, un tagad gribētu dot vārdu noslēgumu vārdiem līdz referentiem. Dātām kungs, paldies! Jā, mums bija ļoti laba sadarbība. Lielākā daļa no grupām mēs nu, tuva pozīcija. Tajā, ko gribam darīt, esam pārliecināti, ka būsim spējīgi rast kopīgu vienošanos. Par pāris punktiem, kas tik pieminēti. tikai tiem, kas ir ļoti e, augsta riska preces, tur vajadzētu šādas importa uh, licences. Un mums vajadzētu mēģināt strādāt tā, ka vajadzētu tādu satvaru. Tas ir svarīgs punkts, tāpat arī par elektroniskām deklarācijām. Drusku esmu nobežījies par to, ka tika teikts. Ieviešot šādus sliekšņus, vai tas ir vecums vai vērtība, mēs uh, ra radīsim tādas uh, caurumus likumdošanā. Jā, mēķis ir uh, apstādināt iespēju teroristiem finansēt organizēto no nozie noziedzību. Un ja būs šādi vecuma un vērtību sliekšņi, tad. Um, Tieši varbūt pat parādīsies vairāk iespēja tāda, kā šīs preces uh, varēs uh, izvest nelegāli. Un, eh, jā, un tad, eh, kas būs tām precēm, kas būs ar augstu risku, tiešām bīstamas. Tālāk par tranzītu. Domāju, ka mums vajadzētu būt ļoti piesardzīgiem rūpīgiem jāvērtē. Vienkārši nav iespējams apstādināt šīs preces, kas ir tranzītā. Pat tad, ja mēs eh, pieņemam, ka tās ir nelegāli eksportētas, tas ir varbūt atšķirīgi, ja tās ir no tām valstīm, kur parasti tie, tiek eksportētas nelegālās preces, tad to ir vieglāk noteikt. Un kādā mēs veidā varēsim ieviest eh, noteikumus neatkarīgi otrkārt šie noteikumi, šīs preces, kas neatbilst mūsu regulai, mums bieži vien nebūs eh, iespējas apstādēt, ja tās ies caur eh, tranzītu uz kādu trešo valsti. Uh, Domāju, ka mums vajadzētu šeit piesardzīgi raudzieties, kā risināt tranzīta jautājumu. Domāju, ka ļoti skaidrs, ka, ja trešā valsts eh, pasaka, ka tās ievadies Eiropas Savienība un, un eh, ja tas ir eh, legāli, tad mums ir iespēja rīkoties, bet, bet ja mēs to visu nezinām, tad tas viss pamatojas tikai uz pieņēmumiem. Domāju, ka par šo tranzīti jautājumu tur ir dažādas, eh, dažādas nostājas. Ceru, ka varēsim panākt eh, vienošanos. Eh, ceru, ka mūsu nostājas pietuvināsies un ka būs galīgais priekšlikums un varēsim panākt tur vienošanos. Jā, paldies, tagad Kūna kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Gribu atbalstīt, ko teica kolēģis Daltons, ka mēs esam uz ceļa, kā panākt labu vienošanos, ka noteikti dažādās nostājas, ko, kas parādās, ka mēs varēsim tās pietuvināt, gribētu teikt, jā, mēs nedrīkstam radīt tādus trūkumus likumdošanā caurumus, mums patiešām ir jāraugās, lai nebūtu tādu noregulējumu, kas vispār padara neiespējamu tižniecību un muitas darbību, bet lai vajadzētu, lai būtu tādi līdzsvaroti regulējumi, bet lai muitē būtu juridiskā drošība un šajā juridiskajā paļāvībā uh, būtu svarīgi varbūt uz šiem aikuma sarakstiem, jo tie nav tādi bez trūkumiem, bez caurumiem, bet tādi daudz valsts, piemēram, eh, Libāna vai citas, tur jārunā par to, ka, ja mēs eh, par eksporta regulas noregulējumu un par aikuma sarakstiem runājam, lai mēs to visu varam tā kombinēt, lai to arī muita un tirzniecība tiešām var arī īstenot un realizēt praksē. Paldies! Gribētu tikai pieminēt, ka balsojums par šo failu būs eh, mūsu nākamajā kopīgajā sesijā 3. jūlijā. Paldies, ka bijāt šeit klāt, un mēs varam tagad pabeigt šo darba kārtības punktu.